pacēl zilo kartīti, arī iegūs šo iespēju. Vienlaikus ir kolēģi, kas eh, ceļ zilās kartītes, lai uzdot jautājumu, bet ir pieteikušies arī brīvā mikrofona procedūras ietveros, lai iegūtu iespēju izteikties vienam minūtu, bet eh, tad gadījumā viņiem nebūs iespēja uzdot jautājumu. Tagad nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Runa nav par pārkāpumiem attiecībā uz uh, preses brīvību un tiesiskumu. Polija un Ungārija gluži vienkārši vēlas saglabāt savu suverenitāti, brīvību un identitāti. Uh, Kurš gan drīkst teikt, ka šīs valsts rīkojas nepareizi? Tā vietā, lai veicinātu subsidiaritāti un sadarbību, mēs cenšamies panākt tāds kā supervalsts izveidošanu. Bet patiesībā mēs tādā veidā tikai iznīcināsim Eiropas Savienību. Pēc Brexit procedūras izstāsies apvienotā karalists, cik daudz valstīm jūs ļausiet izstāties pirms tiks uzklausītas pilsoņu vēlmes? Paldies! Paldies! Un tagad vārds Lungrien kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Uh, um, Zviedrijas demokrātiem ir cits viedoklis par Ungāriju un Poliju. Ungārija ir suverēna valsts, kurai ir tiesības uh, pašai organizēt savu demokrātisko procesu. Vesela virkne valstu tūdaļ ieslīgst histērijā un uh, skaļi apgalvo, ka runa ir par skandālu, tad, kad kāda valsts kluži vienkārši izvēlas pašnoteikties. Mums ir jāsaprot šajā gadījumā, ka Ja mēs vēlamies apspiest nacionālos simbolus, daudziem tas nav pieņemams. Visi vēlas, lai dalībvalstu deputāti pārstāvētu savas valsts un aizstāvētu savu valstu intereses. Paldies, paldies, un tagad vārds Fokus kundzei. Eh, vēlos atsaukties uz savu draugu Britu um, filozofu, kurš saņēma Ungārijas um, goda apbalvojumu pirms um, mira pagājušajā nedēļā. Daudzas valstis um, cenšas atgūt savu suverenitāti, un cik ironiski, ka uh, šāda uh, septītā panta procedūra ir tikusi iedarbināta attiecībā uz Ungāriju. Šobrīd runa ir par Eiropas Savienību, nevis Padomu Savienību, kas vēršas pret pilsoņiem. Es varbūt nebalsot par Fidešu un Orbānu, bet Ungāri to darīja un lielā skaitā. Un uh, atšķirībā no dažiem divkošiem šeit Eiropas Savienībā, es respektēju uh, dažādus lēmumus, kurus pieņem dažādi vēlētāji Eiropas Savienībā, pat ja es viņiem nepiekrītu. Jūs runājat par Eiropas Savienības vērtībām, bet jūs aizliedzat daudzveidību. Jūs sakat, ka brīvība ir vērtība, bet vienlaikus jūs noliedzat šādu iespēju izdarīt brīvu politisko izvēli. Paldies! Jā, paldies, tagad Rāņģēl kungs. Senhor Presidente, uh, Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisārs kundze, pagodētā padomas pārstāve. Es gribētu atgādināt, ko ļoti būtiski. Eiropas Savienība ir demokrātijas klubs. Un tos definē tiesiskums. Tāpēc ļoti svarīgi, ja parādās šai sistēmā kādi uh, um, kādas problēmas, tad ir jābūt mehānismam noskaidrot situāciju un uh, raudzīt, vai valsts ievēro tiesiskumu vai nē. Un uh, problēmas uh, ir bijušas ar Ungāriju, Maltu un Poliju, un septītais pāns īsti nedarbojas, kā tam vajadzēja darboties, bet ir ļoti svarīgi, lai šajās debatēs mēs varam iestāties par tādu procedūru, izveidot tādu procedūru, kas tiešām ļauj efektīvi uzraudzīt situāciju visā Eiropas Savienībā, lai kāda būtu šī situācija, lai kāda būtu individuāli apstākļi. Es ceru, ka Ungārijas polijas valdības spērs pozitīvu soli uz priekšu, lai mēs iedarbīgi varētu piemērot šo sadīto pāntu. Paldies, godātie deputāti, ja jūs esat tik naivi un ticat Sargantīnī ziņojumam, kas apturēs Viktoru Orbānu, tad tā nebūs. Um, Orbāna režīms turpina ierobežot brīvības arvien vairāk, un Viņš pat ir panācis to, ka, ka ir bijuši apdraudēti tiesneši un tiek ierobežotas uh, vietējo pašvaldību pilnvaras. Mesārošs Būtībā var teikt, ka Orbāns sagrauj Eiropas vērtības un izmanto Eiropas līdzekļus, lai finansētu savas informācijas un vēlēšanu kampaņas, kurās viņš apstrīd Eiropas vērtības. Un uh, vienīgais, ko mēs darām, mēs sakām, ka mēs raizējamies un uztraucamies un cik žēl mums ir bet Viktors Orbāns nesaprot Eiropas civilizācijas valodu. Viņš ir austrumu despots un vairāk nekas. Un viņš izmanto Ungārijas līdzekļus, ko piešķir Eiropas Savienība, kā savus personīgos. Paldies! Tagad lūdzu Franca kungs. Mikro, please. Lūdzu ar mikrofonu. Paldies, priekšsēdētāji. Cilvēki, kas pārstāv čigānu tautību Ungārijā, tiek um, Eh, izjūt ļoti netaisnīgu attieksmi. Bērni nesaņem skolas izglītību, viņi tiek nodalīti atsevišķās klasēs. Pagājušajā nedēļā tiesa Debrecenā uh, lēma par to, ka šīm šādām ģimenēm ir jāsaņem uh, kompensācija par saņemto netaisnību, bet Eiropa vispār nereaģē. Uh, būtībā Orbāns, Orbāns neievēro pat pamata tiesības un būtībā aicina tikai cilvēkus vērsties pret ieceļotājiem. Un es sagaidu, ka tautas partijas pārstāvi beidzot sapratīs, ka Orbāna partija ir jāizslēdz no tautas partijas. Uh, nometnes. Franca kungs, jums vēlas uzdot Jārokas kundze un arī citi jautājumu. Lūdzu, Jārokas kundze, vai jūs atbildēsiet, Franca kungs? Lūdzu, Jārokas kundze, 30 sekundes. Paldies! Paldies, kolēģi! Mēs ļoti cieši sadarbojamies attiecībā uz čigānu integrāciju. Vai jūs zināt kādu citu Eiropas valsti, kas vairāk ir darījusi čigānu labā? Lī, mīļā Līvija, tas nav pareizs jautājums. Es gribētu vai es vēlētos, uh, lai tas, ko jūs sakāt, lai tā būtu patiesība, bet mums ir pierādījumi un fakti. Pirms dažām dienām, kā es teicu, Debrecenā tiesa pieņēma šo lēmumu. Par to nav ko strīdēties. Mēs varam runāt par faktiem un pierādījumiem, lai varam šo situāciju mainīt. Mēs taču cenšamies to panākt. Mums nevajadzētu balstīt argumentāciju uz meliem vai kaut kādām dīvainām iedomām. Mūsu nolūks taču ir izdarīt kaut ko labu čigānu integrācijā. Paldies, Džambatska kungs. Paldies, godātie kolēģi. Uh, Procedūra, kas ir uzsākta pret Ungāriju un Poliju, atgādina raganu medības, jo Polijas un Ungārijas uh, tautas brīvi ievēlēja savas valdības demokrātiskā procedūrā. Tie, kas izmanto komunistu simboliku, nāc, Viņiem nepatīk, protams, tas, ko viņi dzird par imigrāciju, un tas var nepatikt, bet tā būtībā ir tāda bolševiku diktatūra. Jūs nevēlaties, lai Polijas un Ungārijas tautas izmantotu brīvības un tiesības, kas viņiem dabiski pienākas. Daudzas impērijas ir centušās apspiest nacionālo identitāti, un viņām tas neizdevās, un tas neizdosies arī jums. Bārlīs kundze, lūdzu, jūs varat uzdot jautājumu, vai jūs piekrītat, ka autokrātisks, um, autokrātiski uh, totalitārismu praktizējoši diktatori. Viņi negrib dzirdēt atšķirīgus viedokļus, un tieši tas notiek arī Ungārijā. Vai jūs piekrītat, godātā kolēģe? Nē. Ko jūs aprakstījāt, tas nenotiek ne Polijā, ne Ungārijā. Polijā un Ungārijā cilvēki piedalījās vēlēšanās. Ja jums, ja jūs neesat mierā ar to, kas notiek pie mums, neļaujat mums runāt, tas ir jaunais kreisās pārna totalitārais bolševisms, kas runā ar jūsu muti. Nākamais, Belamī, lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, mēs šeit esam viensprāts, ka ir absolūti nepieciešams aizsargāt tiesiskumu. Bet par ko ir runa? Par ko ir runa Ungārijā? Vai vēlēšanas ir brīvas? Jā. Vai ir opozīcija partijas? Jā. Vai presē ir tiesības kritizēt valdību? Cik man zināms, neviens žurnālists nav ticis nogalināts Ungārijā. Uh, un nevienam te nebija tik liela uh, enerģija kā pirms pāris nedēļām, kad mēs kādā citā jautājumā aizstāvējām tiesiskumu. Mēs varam turpināt šādi vēl ilgi un dikti, vēršoties pret uh, vēlētājiem, kas ir ievēlējuši Orbānu, bet mums nav tiesību pārvērst uh, šādu viedokļu atšķirību, uh, vēršoties pret uh, pret to, kas ir patiesībā jāaizstāv Eiropas Savienības pamatiesības. Paldies! Belamīkungs. Belamīkungs. Zilās kartītes jautājums. Jūsu politiskās uh, grupas pārstāv Tūnskundze, vai atbildēsiet uz to? Tūnskundze, lūdzu, vārds jums. 30 sekundes. Liels paldies uh, kolēģim. Vēlos uzdot jautājumu. Vai vēlēšanas tik tiešām ir brīvas, ja nav brīvu mēdīju? Otrs jautājums. Vai ir jānogalina žurnālists, lai pierādītu, ka nav mediju brīvības? Un treškārt, vai valdība, kuru ievēlējis uh, vēlētāju vairākums, var vērsties pret tiesībām, pret demokrātiju, pret tiesu sistēmu, pret mēdījiem, kuriem būtu jābūt brīviem un tā tālāk un tā joprojām. Paldies jau iepriekš par atbildi. Ļoti interesants jautājums, saka priekšsēdētājs no tās pašas politiskās grupas lūdzu 30 sekundes atbildēji. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Trīs atbildes. Pirmais ir mediji, kas Ungārijā kritizē valdību. Šie mediji pastāv. Tie tiek lasīti un uh, tos klausās. Otrkārt, jā, ja tiek nogalināts žurnālists, notiek kas dramatisks, un šobrīd uh, pret Maltu nav septītā panta procedūras, un tā ir problēma. Un Jūs uh, vērsāties pret mani, jūs runājāt par kaunu, bet es vēlētos teikt, ka tie, kas šobrīd uh, cenšas sašķēt Eiropas tautas, patiesībā nododot viņus, uh, ieviešot šādas procedūras, runātājs tiek pārtraukts. Belamīkungs, saskaņā ar reglamentu jums uh, bija 30 sekundes laika, lai atbaldi, atbildētu Tunskundzei un nevis citiem kolēģiem. Lūdzu, ievērojiet noteikumus un respektējiet kārtību. To logo ehi jēna lepto i kirjā Zipel. Un tagad vārds Zipels kundzei. Lielas paldies! Jau atkal Ungārija. Opozīcijas eh, protesti, eh, kliedzieni, eh, starptautiskā kopiena un šķiet, ka nevienam nerūp. Tāpat kā iepriekš Ungārija, Ungārijā tikai viena partija un viens viedoklis, un tikai valdība var izlemt, cik daudz līdzekļu saņem pašvaldības un Nacionālā kultūras padome ir atbildīgi par visu uh, kultūras sektoru darbību. Mums nevajadzētu būt naiviem. Kultūras institūciju kontroli patiesībā robežojas ar cenzūru. Patiesībā runa ir par smadzeņu skalošanu un nekādas skaidras reakcijas no komisijas. Šie alaž jaunie antidemokrātiskie notikumi uh, nav pieņemami. Pilsoņi to vairs nevēlas piekļaut, tāpēc ir um, pienācis laiks izdarīt secinājums. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds Skots Kato kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Tuvināšanās starp Lielbritānijas jauno valdību un Orbānu noteikti uh, tam vajadzētu satraukt uh, demokrātus Eiropā. Uh, Šobrīd tiek dibināts īpašas attiecības starp apvienoto karalisti un uh, Orbānu Ungāriju. Valdība nevēlas, uh, lai mēs um, demokrātiski nodrošinātu savas attiecības ar Eiropas Savienību. Kopš 2010. gada Orbāns ir vērsies pret medijiem, un Džonsons šobrīd apdraud uh, atņemt BBC licenci un pārskatīt arī uh, lobby sistēmu. Šī valdība uh, šobrīd politizē uh, attiecības ar mēdījiem, kā nekad Orbāns atbalsta Brexitu, jo, jo tas ir solis uz autoritāru valdību un neliberālu demokrātiju. Uh, Un uh, jāsaka, ka Džonsons šobrīd um, sagatavojas uh, sarkano paklāju Orbānam, un tas ir satraucoši ne tikai apvienotajai karalistē, bet visai Eiropas Savienībai kopumā. Liels paldies, un tagad vārds uz vienu minūtu Lienars kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība nav tikai un vienīgi nejauša savienība. Tā ir vērtību kopiena un, piemēram, brīvība, demokrātija, cilvēktiesība ievērošana, tas ir kopīgas vērtības, pamatvērtības, dibināšanas vērtības. Un bez tām mūsu sadarbība nepie kā nenovedīs, tāpēc mums ir jācenšas pieturēties pie šīm vērtībām, aizstāvēt tās visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Pirms pusotra gada šis parlaments paziņoja, ka Ungārijā šīs vērtības ir apdraudēts, un pēdējo gadu laikā nav izdevies kliedēt šīs bažas. Ļoti labi, ka šodien ir debats un rīt balsosim par rezolūciju, bet patiesībā īstajām debatēm vajadzētu notikt padomē. Valstis patiesībā neuzdrošinās runāt atklātu valodu. Un valdība un valstu vadītāji parāda mums, ka cilvēku vērtības un brīvība ir tikai un vienīgi vārdi. Paldies! Paldies! Ir, um, brī, ir zilās skatīts jautājums, vai atbildēsiet uz to? Yes. Vai atbildēsiet? Vai atbildēsiet? Lūdzu, 30 sekundes. Jā, tas, ko teica iepriekšējais runātājs, man te ir dilēma no vienas puses Jūs sākāt savas politiskās grupas vārdā, ka mums ir jāaizsargā Eiropas vērtības, mums ir jārunā, bet tad ir kolēģi no Ungārijas, kur ir pret to. Tad kā tur ir tēmu jūsu politiskajā grupā? Lēmans, tad lūdzu atbildiet. Nu, man, man problēma nav atrisināt jūsu dilemmas, jūs pats ar to varat nodarboties. Uh, Mēs esam par to runājuši mūsu politiskajā saimē, mēs arī par to runāsim nākotnē. Tas arī viss, kas man jums sakāms, jūs rūpēties uh, par savu grupu, lai jums veids ar maltas kolēģiem, mēs runāsim un rūpēsimies paši par savu grupu. Labi, jā. Viņš ir kundze, lūdzu. Uh, Orbāns ir atkal palielinājis savu uzbru, savus uzbrukums demokrātijā pamattiesībām. Un kā Eiropas Savienībai nevar atrisināt šo situāciju, situācija pasliktinās. Uh, Nu, ja būtu jāpiešķir balva par radošumu, tad Fidesz, Ungārijā un Pol, partija Polijā tiešām būtu šīs balvas laureāti. Viņiem ir liels radošums, lai pārkāptu Eiropas pamattiesības. Arī 7. pānta procedūra ir iestegusi, ir jāizdara veido jauns mehānisms, lai uzraudzītu pamatiesības. Uh, Eiropas Savienībai nāk klajā arī jaunu sankciju priekšlikumu, ja valstis lemj pārkāpt otrā pānta pamatiesības, tad nevar šīs valsts vairs saņemt Eiropas Savienības fondus. Pilsoņi nevar vairs eh, turpināt pieņemt, ka viņu nauda tiek eh, kļūdaini izmantot, lai uzbrukt mūsu kopīgām vērtībām. Paldies! Un tagad lūdzu Vīnce kungs. Mikro. A közös értékek betartása. Jā, paldies, kolēģi! Runājot par kopīgām vērtībām un tiesiskumu, mūsu sabiedrības pamata pīlāri tie ir. Taču, kā tiek kļūst par sociālām normām un kā to var uzraudzīt, mēs par to varam debatēt. Uh, Jā, parlaments varētu par to runāt, bet tas tā nenotiek. Katru reizi parlaments uh, uh, mūs biedē ar septīto pāntu šo procedūru uzsāk Eiropas parlaments, bet nu padomē ir jānoslēdz viss šī procedūra. Nevajadzētu te aiztē pārkāpt institūciju pilnvaras. Nevaram būt ambiciozāki par, lā, par līgumiem. Te runa ir par to, ka tiek apšaubīts Eiropas Savienības pamatvērtības. Līdz šī procedūras ir uzsākts pret divām valstīm Centrāla Austruma Eiropā. Jūs gribat eh, teikt, ka citās valstīs viss ir perfekti un nevainojami. Centrāla Austruma Eiropas valstis eh, tiek pakļauts citu veidu standartiem, un pret to mums vajadzētu uzstāties un sašust. Paldies! Tagad Katī Pīrī lūdzu minūti. Paldies priekšsēdētāji, gan 13 gadu atpakaļ Eiro, Eiros parlaments lūdz dal, dalībvalsts uzsāks 7. pānta procedūru pret Ungārijas valdību. Kas ir noticis kopš tā laika? Pusotras gads ir pava, pavadīts šelboties padomē, pārnesot šo karsto kartupeli no vienas prezidentūras uz nākamo, bet Orbāns nevilcinās. Viņš joprojām uh, mazina mēdī plurālismu, izplata ksenofobiju, mazina tiesiskumu, un mēs, kā Eiropas Savienība, ļaujam viņam to darīt padome. Eh, Turpin bloķēt progresu. Septītajā pāntā ir Horvātijas prezidentūru. Uh, septītā pānta procedūru uztver nopietni, izvēr, izvirzīt to par savu prioritāti. Kolēģis, nezinu, vai Fīdiša delegācija nākamajā plenāra sēdē, sēdēs uh, galē labējā flangā, kur viņiem būtu īstā vieta. Daudzi Ungāri joprojām tic demokrātijai, viņi tic Eiropas Savienībai un mēs viņus atbalstām. Paldies! To, to logo ehi ja ena lepto, o kīros. Jā, paldies, tagad Hidevegī kungs. Köszönöm szépen a szót. Ki... Jā, paldies. Paldies par uh, doto vārdu. Nu, raudzīsim, kādēļ šī safabricētā procedūra ir aktivizēta pret Ungāriju un Poliju. Situācija ir tāda, ka kreisie uzstāja uz šo, jo tas bija priekšnoteikums, lai varētu diskutēt pār Maltas žurnālistas slepkavību. Tas ir kauns, tas ir apkaunojums uh, par šādu tirgu, un visas apsūdzības pret Ungāriju ir uh, pilnīgi um, safabricētas. Mēs garantējam vārdu brīvību, pamatiesības tiek ievērotas, mēdī brīvība ir īpaši daudzveidīga. Ungārijā ir debats ar kreiso spēkiem Eiropā, mēs iestājāmies par uh, kristīgo kultūru, un mēs esam pār nāciju suverenitāte, bet kreisie ļaunprātīgi izmantot tiesiskumu, lai politiski sodītu Ungāriju un Poliju. Zilā kartiņa no Čekundzes. Esat gatavs atbildēt? Lūdzu, 30 sekundes. Liels paldies! Tiešām rēts brīdis, ja politiķis no Fideša partijas uh, piedalās debatēs, kopš jūs esat valdībā, val, debats Ungārijā nekad nav notikušas. Jautājums, vai Orbāns Fidešs uzskata, ka ar tiesiskumu viss ir kārtībā, tad kādēļ esat tik pret? Sa fondu sasaistīšana ar garantiju, vai tas nenozīmē vainas atzīšanu?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 Kreisie ļaunprātīgi izmanto tiesiskumu konceptu un pārvērš to par politisko ieroci, jo nevēlties pieņemt nekādu citu politisko nostāju kā vien savējo. Jūs esat tolerances demokrātijas naidnieki. Mēs varam runāt par tiesiskumu tikai, ja viss noteikums piemērojam vienoti citiem un visiem bet šā tā tas nav. Jūs izmantojat šo ļaunprātīgi politiskiem mērķiem. Un tagad Rāfēls Gluksmans lūdzu. Priekšsētāja kungs, godātie kolēģi, vairāk kā pusotru gadu atpakaļ Eiropas parlaments balsoja par 7. pānta aktivizēšanu. Kopš tā svinīgā brīža Ungārijas un Polijas valdības turpina pārkāpt uh, mm, tiesiskumu. Pārdomu organizē uzklausīšanu, prasa skaidrojumus Um, iztaujā ekspertus, un, tad, uh, un tas arī viss. Vēl ļaunāk Eiropas Savienības fondi bagātina Orbānu tuviniekus. Tā mūsu nauda bagātina tos, kas pārkāp mūsu principus. Mēs mūs nevar uztvērt nopietni neviens, ja mēs neizmantosim budžets svīru. Ir uh, tiešām jāsit tur, kur sāp, ir jānosaka šie priekšnoteikumi. Naudu var saņemt, ja visur tiek ievērot principi. Uh, studenti NVO politiskais partijas mobilizēs, lai aizsargātu demokrātijas, līdz šim esam atstājuši viņus vienus. Nē, mm, mēs neesam tikai kājaslauķi. Šeit nav runa par politisko cīņu starp politiskām grupām, te ir runa par cīņu par Eiropas demokrātiju. Paldies! Hansenkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Tiesiskums nozīmē, ka tiesības ir pārāks par politiku valstī. Tas ir viens no pamatprincipiem, kā, uz ko balstās mūsu demokrātijas. Un valdībām ir jāievēro šie principi. Vakardienais tiesas ģenerāla advokāts arī vēl pielika vienu malku Ungārijas ugunskuram. Un likums. NVO ir pretrunā ar kapitāla brīvu apriti, tas ir pretrunā ar privātumu, likums pārkāpja arī asociācijas brīvību. Tad uh, tas nav pieņemami. Ungārijas uh, valdības par vienu solis priekš divus atpakaļ. Visām valstīm ir jābūt neatkarīgām no uh, pie varas esošo krāsas. Uh, un dem, kristīgiem demokrātiem ir jāiestājas par šādu vēstījumu. Paldies! Paldies tagad, um, Valāt, uh, kungs lūdzu uz minūtu. Kundze. Īstenībā ir uh, šausmīgi, uh, ka ziņojumā 2018. gadā, ka šis ziņojums neizraisīja nekādu reakciju nedz no Ungārijas, nedz no padomas puses. Ungārijas valdība turpina vājināt demokrātiskās institūcijas, ierobežot tiesības, ierobežot tiesu neatkarību, universitāte tiek pārvietota un padomi vienkārši noskatās. Klusējot, vienkārši tiek pieņemts tas, kas notiek. Notiek atteikšanās no Eiropas projekta. Padomu un komisiju mēs aicinām ne tikai turpināt uh, procedūru pret uh, Ungāriju, bet arī pabeigt likumdošanu, kur uh, finansiālā palīdzība tiek piesaistīta demokrātijas principu ievērošanai. Paldies! Tagad uh, debates ir noslēgušās, būs pieci runātāji brīvā mikrofona procedūrā. Viens no kolēģiem jau uzdeva zilās kartītes jautājumu, tā ka tagad mums paliek četri runātāji. Tad uzstājas pirmā runātāja, runājot par to, kā sadalās uzdevumi starp institūcijām. Šeit viss ir skaidrs gan padome, gan Eiropas parlamenta juridiskais dienests uh, ir norādījuši, ka tas, kā šobrīd tiek risināta šī lieta kopumā, nav īsti saistībā, nav, nav īsti atbilst, nav neatbilst likumdošanai. Komisārs kundze, manuprāt, būtu ļoti nožēlojami, ja komisija turpinātu izmantot uh, juridiskos līdzekļus politisku mērķu sasniegšanai. Mēs, es gribētu uh, aicināt Horvātijas prezidentūru noslēgt šo lietu pēc iespējas ātrāk. Paldies, jā, Viktors Orbāns un kā arī valdībā saņēma šo vēlēšanas mandātu, bet kopš tā laika situācija ir ļoti pasliktinājusies. Un vairāk kārt arī Eiropas parlamentā esam runājuši par Ungārijas jautājumu. Es Lībē, esmu Lībē komitejas priekšsēdētājs un bijām pirmā delegācija, kas arī tad analizējām pieņemto likumu ietekmi uz minoritātēm, akadēmisko brīvību un tam līdzīgi. Mēs redzam šo milzīgo uzbrukumu arī migrācijas patvērumu meklētājiem un arī korupcijas. Uh, fondu apguvē, un tur piedalās vairākums. Nē, demokrātija nenozīmē, kā valda vairākums tā, kā viņš to vēlas. Neviens nedrīkst pārkārtēs principus. Eh, demokrātija nozīmē minoritāšu aizsardzību un noteikumu ievērošanu tiesiskumu un tam līdzīgi. Komisija, protams, ka parlaments atbalsta jūs ne tikai, lai uzsākt šo procedūru, ko uzsāka Eiropas parlaments, bet arī, lai varētu sasaistīt naudas apgūvi, naudas piešķiršanu ar tiesiskumu pamatiesības aizsardzību. Paldies! Paldies, Tomašiča kungs, lūdzu. Paldies, priekšādētāji. Eiropas Savienībai nav nākotnes, ja tā neatzīst eh, dalībvalstu suverēnās tiesības, un ja, tā, ja dalībvalstis pašas regulē jomas, kas ir ārpus Eiropas Savienības pilnvarām, nacionālā drošība nevar tikt likt uz spēles Briseles interešu dēļ. Protams, ka viedokļi ir dažādi, ir dažādas interpretācijas, bet uh, ja mēs nonākam pie cilvēku tiesībām, tad uh, ir daudz dalību valstu, kas īpaši tās neievēro pilnībā, bet neviena valsts nav tikusi tādu, saņēmusi tādu sodu kā Ungārija un Polija. Kāpēc gan? Paldies! Zvēra kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšēdētāji! Visi, kas jau daudzus gadus šeit strādā, zina, kas pamazām, nu kā pamazām tiek veidots tāds, um, tiek veidot nostāja pret Ungāriju. Un šī um, rezolūcija ir pilna ar tādiem patvaļīgiem apgalvojumiem. Eiropas Savienība funkcionē un arī plašaziņas līdzekļi Ungārijā ir brīvi, tāpat kā citās dalību valstīs, bet Eiropas Savienībā ir dalību valstis, kas arī izmanto Eiropas Savienības līdzekļus tādā korupcijas veicināšanai un opozīcijas līderi tiek ielikti cietumā, bet Eiropas Savienība līdz ar to netiek stiprināta. Paldies! Komisija tagad pāruzrunās. Paldies priekšsēdētājiem! Es vēlētos atgriezties pie dažiem jautājumiem, kas izskanēja šajās debatēs. Pozitīvā, pozitīvais aspekts vēlos atgādināt, ka Ungārijas valdība ir nolēmusi neīstenot apstrīdēto reformu, taču jauna likumdošana tika pieņemta decembrī, ieviešot struktūrālās izmaiņas tiesu sistēmas darbībā, jo īpaši, kas attiec uz tiesnešu iecelšanu augstākajā tiesā. Uh, Tas samazina jaunas iespējas uh, publiskajai administrācijai apstrīdēt galīgos spriedumus uh, pirms konstitucionālās uh, tiesas lēmuma. Mēs analizējam šo jauno likumdošanu šobrīd, un tagad var tikai nosodīt to, ka šāda reforma ir tikusi īstenota tik uh, strauji, nekonsultējoties ar Venēcijas uh, komisiju un sabiedrību. Uh, secinu, ka jaunā likumdošanas mērķis noteikti nav atrisināt līdzinējās problēmas, kas bija saistīts ar, neatkarī, ar tiesu sistēmas neatkarību. Un komisija ir bijusi spiesta nākt klajā ar valstīs specifiskām rekomendācijām, kas jau tika pieminētas. Tas, ka šīs administratīvās iestādes priekšsēdētājs novembrī uh, pametu amatu, kļūstot par konstitucionālās tiesas uh, tiesnes, neatrin, neatrisina līdzinējo problēmu tiesu sistēmas pārvaldībā. Vēl viens jautājums, uh, kur šobrīd komisija analizē, attiec uz augstākās tiesas spriedumu, kas tika pieņemts 2019. gada septembrī, pasludinot par uh, nelikumīgu kādu uh, reģionālas tiesas spriedumu, uh, ar kuru notika centiens pat pasludināt par spēkā nēsošu Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Uh, tam ir nepieciešama pienācīga izvērtēšana, jo ņemot vērā īpašo Eiropas Savienības tiesu sistēmas darbību, dalībvalsts tiesai ir jābūt iespējai vērsties Eiropas Savienības tiesā. Eiropas Savienības attiecīgās direktīvas aizliedz um, diskrimināciju balstoties uz rasi un citiem aspektiem, un komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru par Romu pārstāvu segregāciju, un šobrīd mēs sakojam, kā Ungārija atrisinās un novērsīs šo situāciju. Komisijai nav nekādas tolerances pret ļaunprātīgu Eiropas Savienības budžeta līdzekļu izmantošanu. Tas attiec uz pirmīgi, pilnīgi visām dalībvalstīm. Komisija organizē auditu gadījumā, ja tas ir nepieciešams, un var īstenot nepieciešamos pasākums, lai aizstāvētu Eiropas Savienības budžetu. Olaf ir izšķirīga loma šajā jautājumā. Un kā jūs zināt, komisija piedāvā uh, regulu par Eiropas Savienības uh, budžeta aizsardzību gadījumā, ja ir šaubas par tiesiskumu kādā no dalībvalstīm. Uh, Mūsu mēģis ir nodrošināt uh, pienācīgu finanšu pārvaldību, lai kontrolētu Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu un aizsargātu Eiropas Savienības intereses no krāpniecības. Katrai dalībvalstī nepieciešama tiesu sistēma, efektīva izmeklēšana un tiesiskās vajāšanas procedūra attiecībā uz budžeta līdzekļu izmantošanu. Ja šie principi tiek apdraudēti tādā veidā, kas, ka tas ietekmē Eiropas Savienības finansiālās intereses vai arī riskē to darīt, tad Eiropas Savienībai ir tiesības pārtraukt piekļuvi eh, šiem Eiropas Savienības līdzekļiem. Priekšlikumu šobrīd izskata Eiropadome un Um, parlaments, un ja šis pasākums tiks pieņemts, eh, mēs varētu efektīvi aizsargāt Eiropas Savienības budžetu. Priekšstādātājs dzirdēja, ka ir nepieciešams jauns tiesisko mehānisms. Varu garantēt, ka komisija strādā pie visaptroša mehānisma kā pie vienas no prioritātēm. Tas aptvers visas dalībvalstis un piedāvās um, risinājumu attiecībā uz dažādiem aspektiem, kas saistīti ar tiesiskumu. Piemēram, kas attiecas uz likumdošanas ies, īstenošanu, vai arī, ja ir vērojami trūkumi attiecībā uz iespēju aizstāvēties tiesā un Tas mums ļaus jau pavisam agrīnā stadijā pamanīt šādus tiesiskuma pārkāpumus. Un noslēgumā var teikt, ka neko nevar teikt par situācijas uzlabošanos Ungārijā uh, kopš tā brīža, kad Eiropas parlaments nāca klajā ar savu priekšlikumu. Es ceru, ka debats, kas noritēja šodien, ļaus Ungārijas uh, varas iestādēm pārdomāt šīs izskanējušās šaubas un komisija ir gatava kopā ar Ungārijas iestādēm risināt šos jautājumus. Paldies! Epitropē, eks onomatos tu simvuliju, to logo ehi kirjā Briņats. Jās paldies, un tagad vārds um, eh, padoms vārdā Briņats kundzei. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, vēlos um, vēlreiz apliecināt, ka prezidentūra un padome ļoti nopietni raugās uz to, kā tiek ievērots tiesiskums un pamatiesības uz Eiropas Savienības institūcijām dalībvalstīm gūtas pienākums respektēt un veicināt mūsu kopīgās vērtības. Prezidentūra jau īpaši pievērs uzmanību eh, viedokļiem, kas izskanēja šodien šajās debatēs, un tā kā referents jau norādīja, Somijas eh, prezidentūra regulāri informēja parlamentu par 7. pantu procedūru attiecībā uz Ungāriju. Vēlos atgādināt, ka mēs eh, turpināsim šo iedibināto praksi. Prezidentūra arī uh, informēs padomi par kontaktiem ar parlamentu. Lielas paldies vēlreiz! Lielas paldies! Līdz ar to esam izskatījuši šo jautājumu. un uh, balsojums notiks rīt. Nākamais punkts darba kārtībā ir notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības 7. pantu 1. punktu polijas lieta. Un tagad vārds uh, padoms vārdā Briņāts kundzei. Thank you. President, honorable members, as all... Godātie deputāti, jau iepriekšējās debatēs mēs vairāk kārt izcēlām, cik svarīgs ir šodien apspriestais jautājums. Runa ir par pamattiesību ievērošanu un tiesiskiem principiem un to ievērošanu. Šīm tiesībām un šiem principiem ir jātiek ievērotiem. 7. panta pirmais punkts paredz uzklausīšanas jūnijā, septembrī un decembrī. Padome tika informēta par uzklausīšanu un arī par to, kā attīstījās notikumi Eiropā. 19. gadā tika mm, ievākt informāciju par to, kā situācija ir mainījusies. Horvātijas prezidentūra ir ļoti labi apzinās, cik svarīgs ir šis jautājums, bet mēs uzskatām, ka starp komisiju un Eiropas Savienības padomu un Poliju ir jānotiek sekmīgam dialogam, un es uh, priecājos piedalīties šajās debatēs. Paldies! Tagad Jurovas kundze Eiropas Savienības padomas komisijas pārstāv. Eiropas Savienības uh, tiesību principi attiecās uz visām dalību valstīm. Parlaments ļoti rūpīgi seko līdz notikumiem uh, Polijā, komisijā pagājušā gada decembrī organizēja informatīvu tikšanos par to, kas Polija, kā, kā Polijā risinās notikumi, un komisija ļoti rūpīgi seko līdz Eiropas eh, kopienu tiesa 1000, 2019. gadā atbalstīja Eiropas komisiju Un lēma par to, ka jaunā likumdošana attiecībā uz vecuma ierobežojumu un pilnvaru laika pagarināšanu polijā um, tiesu sistēmā strādājošajiem nav saskaņā ar Eiropas Savienības principiem un nozīmē diskrimināciju. Uh, uh, Eiropas Savienību tiesā izstrādāja prejudiciālo nolēmumu šajā jomā. Un, um, piedāvāja ar to virkni rekomendāciju polijas tiesību sistēmai. Eiropas kopienu tiesa noteica, ka augstākās tiesas disciplināra lietu palāta nedarbojas atbilstoši nedz Eiropas Savienības likumiem, nedz nacionālajai likumdošanai Polijā. Mēs esam. Um, arī dzirdējuši ļoti daudz kritisku balsu no polijas par to, kas notiek tiesu sistēmā. Un uh, acīs durās uh, Eiropas Savienības tiesību pārkāpumi. Līdz ar to jaunais disciplināru lietu uh, nu, režīms polijas tiesu sistēmā neļauj nodrošināt tiesnešu aizsardzību pret politisko ietekmi. Nu, uzklausīšanas turpinās, neraukoties uz prejudiciālo nolēmumu. Um, tiesneši Polijā, kas uh, mēģina kaut ko darīt situācijas labā. Viņa darbība tiek ierobežota un disciplināru lietu palāta nenodrošina tiesnešu neatkarību. Tiek izveidotas jaunas disciplinārās procedūras, kas nelabvēlīgi ietekmē tiesu sistēmu. Polijas eh, tiesneši ir īpaši apdraudēti vai ierobežoti, ja viņi ir vērsušies Eiropas institūcijās. Un līguma neievērošanas procedūra skat, ir nu, izveidota, lai skatītu, ko šī disciplināra lietu palāta vēlas panākt un kādas ir tās, kāds ir tās rīcības efekts. Vēl svarīgi, viena svarīga lieta ir tiesu, tiesu lieta, kas pašlaik tiek skatīta e Polijas parlamentā. Un Eiropas Savienības komisija seko notiekušajam, notiekošajam līdz un Polijas um, premjerministrs, prezidents ir saņēmuši informāciju vai saņēmuši aicinājumu no Eiropas komisijas. Un šajā vēstulē es aicinu polijas iestādes konsultēties ar Eiropas institūcijām un neturpināt jaunās likumdošanas ieviešanu, uh, pirms nav notikušas konsultācijas ar visiem iesaistītajiem. Es vēlreiz atgādinu, ka jaunai likumdošanai ir jāatbilst Eiropas Savienības likumiem un principiem un nedrīkst tālāk apdraudēt tiesu sistēmas neatkarību Polijā. 9. un 10 Janvārī komisijas delegācija iepazinās ar situāciju Polijā un sagatavos arī informatīvu pārskatu par to. Komisija cer, ka, mēs, ka mums izdosies konstruktīvā veidā šo problemātisko lietu atrisināt. Paldies! Tagad uzstāsies politisko grupu pārstāvji, tautas partiju pārstāvēs Metsolas kundze. Polijas vieta ir Eiropas Savienības centrā. Polija ir Eiropas pukstošā sirds. Polijas iestāšanās Eiropas Savienībā nozīmē, ka pēc 50 gadu šķelšanās mēs varam iet tālāk. Tas nozīmē arī Polijai un Eiropai. Polijas pilsoņi ir Eiropas pilsoņi, tāpat kā Polijas tiesneši ir Eiropas tiesneši. Eiropas Savienības dalībvalsts nozīmē tiesības un atbildību. Tas ir gan dot, gan ņemt. Mums ir kopīga pagātne, mums ir jābūt kopīgai nākotnēji. Tieši šīs kopīgās nākotnes vārdā mēs nevaram klusēt tād, kā tiek apdraudzēts tiesiskums Polijā vai citviet. Mēs nevaram būt klusi tad, kad vairākums tiek izmantots kā aizbildinājums, lai attaisnot neattaisnojamo. Mēs nevaram piekrist, ja Polijas ties, tiesu vāra apdraudēta. Nē. Um, tiesiskums nozīmē brīvību, vienlīdzību, tiesības, un tas nozīmē Eiropu. Bez uh, tiesiskuma aizsardzības tad mūsu līgumi ir skaisti vārdi drukāti uz dārga papīra. Bez paties tiesu vairs tiesiskums nav iespējams. Es gribu izteikties ļoti skaidri, iestāties par tiesnešu neatkarību, lai viņi bez bailēm var uh, pildīt savu amatu. Tas nav uzbrukums Polijas valstī vai Polijas tautai. Mēs aizsargājam Eiropas uh, dzīvesveidu un poliju, poļus arī šeit. Uh, mūsu vidū ir poļu tiesneši. Gribu apliecināt, ka mēs jūs nepievilsim, mēs nepievilsim Poliju un poļus. Thank you very much, dear colleague. Our next speaker is. Paldies! Lopes Aguilārs señor presidente. Viceprezidenta. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētājs kundz Jūra Reinders kungs. Šodien, jā, parlamentā mēs klausām un dzirdām šausminošas, eh, šausminošas liecības. Eh, ar asrām acīs viņi ziņo par to, kā viņi tiek vajāti un iebiedēti Polijā. Uh, Viņi pieprasa neatkarību, to viņiem nosaka Eiropas eh, likumdošana, un mēs redzam, ka ir bijušas trīs likumdošanas iniciatīvas, eh, ko pieņem šis valdošais vairākums polijas valdībā. Neviena demokrātija nenozīmē, ka valda vairākums eh, tā, kā tas vēlas. Polija ir liela valsts. Viena no lielākām, kas iestājās 2004. gadā Eiropas Savienībā, ir. Eh, taču mēs esam satraukti un pamatot satraukti par tiesiskumu Polijā, un par to jau daudz esam runājuši. Eh, Tiesa tiesas arī pieņem spriedumu par to, ka uh, pieņemtie likumi nav atbilstīgi Eiropas Savienības pamatiesības hartai. Tas arī ir saistoši, tāpat arī Lisabonas līgums ir saistošs Polijai. Ir jāaizsargā, jāatbalsta tiesneši un advokāti Polijā, kas demonstrēja svētdien Polijā. Viņi nav vieni. Uh, Jūs neesat vieni. Eiropas parlaments atbalsta tiesu vairs neatkarību, pamattiesības, demokrātija. Eiropas parlaments prasa, lai komisija sas, tik sasaistīta piekļuvējas fondiem mūsu tī, pamattiesību ievērošanai. Paldies! Jā, kolēģe Simečka. Paldies tagad Šimečka. Paldies! Jā, tiešām kaut. Indeed, uh... Notiek tiešām kas nopietnas, ja tiesnešie demonstrēt ielās. Polija ir viena no lielākām dalību valstīm, un tās valdība izvērš iebiedinošu kampaņu pret tiesnešiem. Viņi vēlas būt vienkārši neatkarīgi savām atizpildē. izpildē Daži no viņiem ir arī šeit, un uh, pret daudziem tiesnešiem ir izvērsta kampaņas iebiedēšana, un to visu organizē Tieslietu ministrija Polijā. Jāsaka skaidri, ka tas ir tiešām bezprecedenta uzbrukums tiesnešiem Eiropas Savienības vēsturē. Ja tiek pieņemta šī likumdošana, tad iespējams, ka arī uh, tiesneši nevarēs īstenot ēst tiesas spriedums, un tas būs milzīgs uh, apdraudējums uh, Eiropas Savienībai kā kopīgai tiesiskai telpai. Septītajā pantā visā šajā procedūrā padome ir rīkojusies ļoti kautrīgi. Par laimi komisija ir bijusi daudz aktīvāka. Nacionālās valdības vairs nevar uh, izvairīties no savas atbildības aizsargāt Eiropas vērtības. Kā jau teicām, Eiropas, po, uh, poļu tiesneši ir Eiropas tiesneši, polijas problēma ir Eiropas problēma. Bez tiesu vairs neatkarības Eiropas Savienība nav iespējama. Paldies! Herzlichen Dank! Lielas paldies! un Tagad vārds Renkas kundzei. Lielas paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Arī es biju viena no tiem, kuriem bija tas gods un prieks tikties ar poļu tiesnešiem, advokātiem un prokuroriem un Viens, kas izskanēja šis, šajā uh, tikšanās reizē, bija kas tāds, ko vēlos atgādināt arī šeit.